E, Paldies! Es gribētu pateikties arī visiem tiem, kas e, šobrīd ir klāt. Daudziem, es zinu, bija ļoti sarežģīti nokļūt e, šodien uz Strasbūru, un ir daudz kolēģi, kuriem tā arī nav izdevies šeit nokļūt. Pirms kādu brītiņu beidzās priekšsēdētāju ārkārtas konference. Politisko grupu vadītāji gribētu nākt klajā ar priekšlikumu, par eh, ko viņi savā starpā ir vienojušies, un to atbalsta visas eh, politiskās grupas. Un es eh, pastāstīšu jums pēc brītiņa par šo iniciatīvu, par šo priekšlikumu. Bet tā tad pavisam īsi runājot, doma ir tāda ceturtdien atcelt plenāru sēdi, tātad tas nozīmē, ka uh, Ceturtdien mums nebūs neviens jautājums plenārsēdz darba kārtībā, bet eh, jūs varat parakstīt eh, apmeklētības eh, sarakstu. Ceturtdien un piekdien jūs varēsiet strādāt parlamentā, bet, kā es teicu, ceturtdien plenārsēdz darba kārtībā nebūs iekļaut nekādi jautājumi. Un uh, mums ir kā deputātiem pienākums veikt savu darbu. Tātad ceturtdien un piekdien jūs varēsiet šeit atrasties un normāli strādāt, tātad darīt savas lietas ceturtdien un piekdien. Tāpat gribēju norādīt, ka šonadēļ mēs nebalsosim nec plenārsēdēs, nec komitejās, ja ir paredzētas kādas komiteju sēdes šonadēļ. Komiteju sēdes var notikt arī ceturtdien, ja komiteja vēlas noturēt šo sēdi. Tātad šāds ir priekšsēdētāja konferencē pieņemtais lēmums. Bet situācija ir tāda, ka daudzi mūsu kolēģi vienkārši fiziski nespēja, nevar būt šodien klāt. Viņiem ir grūti ierasties, nav iespējams ierasties. Un mēs nevaram liekt viņiem iespēju līdzdarboties mūsu plenāra sesijā. Tas nav jautājums par kvorumu balsošanai. Iespējams, ka mēs kvorumu arī spētu nodrošināt, bet tomēr, kā es teicu, Daži kolēģi vienkārši nevar šobrīd nokļūt līdz Strasbūrai. Gribētu atgādināt, ka šeit nav nekāda juridiska rakstura problēmas, ja mēs atliekam balsojumus. Mēs vienkārši atliksim balsojumu uz divām nedēļām, un šī balsošana notiks uh, Briseles mazajā plenārsēdē. Arī nebūs nekādas problēmas mūsu sadarbībā ar padomi. Mums eh, ir paredzēta dokumenta, ko mēs izskatām otrajā lasījumā, un tātad šī balsojuma atlikšana uz divām nedēļām nekādā veidā šo darbu neietekmēs. Tutaj i dyskutowali w takim składzie, jakim jesteśmy. Dlatego, że jutro jest nadzwyczajny. Eh, jebkurā gadījumā ir ļoti svarīgi, lai mēs būtu šeit un tomēr noturētu debatas. Mm-hmm. Mums darba kārtībā ir paredzēts papildus uh, jautājums rīt, un tas ir par uh, situāciju transporta jomā, transporta sistēmās Eiropā un par uh, šīs sistēmas ietekmu uz iedzīvotājiem. Būs Barozo kungs klāt, mums ir paredzēts debats pusotru stundu, mums tātad būs iespēja detalizētāk aplūkot to, kāda ir situācija Eiropā. Mobilitāte, kā mēs redzam, ir samazinājusies, aviolīnijas, aviokompānijas ir pakļauts lieliem draudiem, draud darba vietu, skaita samazināšana, tāpat arī draud zust darba vietas tajos reģionos, tajās vietās, kur atrodas lidostas. Tātad rītdienas debatas būs īpaši svarīgas. Šis jautājums, kā es teicu, nebija sākotnēji iekļauts mūsu darba kārtībā. Tātad tas nozīmē, ka tas ir jauns papildinājums mūsu darba kārtībai, ņemot vērā tos ļoti sarežģītos apstākļus, kādi šobrīd ir Eiropas Savienībā. Tieši tāpēc mums ļoti nopietni šis jautājums būtu jāplūko. Mēs izskatīsim arī visus pārējos darba kārtības jautājumus, izņemot uh, tos, kas bija paredzēti ceturtdienai. Nine o'clock. Rīt pulksten deviņos. Priekšādātājs saka, es visu jums pastāstīšu sīki. Šī bija tikai vispārēja informācija, ko es jums sniedzu, un pēdējais punkts pie šīs vispārējās informācijas. 7. aprīlī es saņēmu vēstuli no Nigela Faradža. Viņš ir uh, EFD grupas uh, līdzvadītājs un viņš atbilstoši reglamentam ir iesniedzis oficiālu sūdzību. Es esmu saņēmis eh, šo vēstuli un nodevis attiecīgi tālāk atbilstošai komitejai.